Sprostovanie. Właściwa komisja przez... Tātad e, skaidrojums. Man jāsaka, ir skaidrojums. Eiropas parlaments ir pieņēmis e, tekstu par Eiropas parlamenta direktīvu 23. aprīlis 2008. gadā. Tas ir pieņemts par patērētāju kredītiem kā arī uh, regula 28.2008 un sakarā ar uh, e, 216. paragrāfu šis labojums ir spēkā. 40 deputāti var uh, protestēt, tad uh, tas nebūs uh, spēkā. Tad 40 Eiropas parlamenta deputāti protestēs. Uh, un iesniegs savu protestu, tad tas nebūs spēkā.